Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, mēs ļoti labi zinām, ka plenārsēde tūliņ, tūliņ beigsies, burtiski pēc pāris minūtēm, tāpēc nekavēsimies un sāksim savu darbu, jo nu jau ir dažas minūtes pāri septiņiem. Sirsnīgi sveicam Marošu Šefčoviču kungu, komisāru, deputā, komisāru amatu kandidātu, kuru mēs uzklausījām arī jau vienā uzklausīšanā, jau šogad. Envi un Itre komiteja Šajās abās komitejās esam jau pieraduši pie mūsu kopējām komitejas sēdēm, tāpēc varbūt mums arī nākotnē vajadzētu izmantot šādu sanākšanu formātu, ne tikai uzklausīšanās. Sirsnīgi sveicu visus uh, kolēģus no NV un ITRE komitejām. Un šī ir atklāta, atvērta uzklausīšana visiem pilsoņiem, tāpat nevalstiskām organizācijām, nozars pārstāvjiem. Un paziņošu tuliņ, ka debates jūs varēsiet vērot arī parlamenta mājaslapā. Tā, ka sirsnīgi sveicam visus tos, kas mūsos, skatā, mūsos klausās un skatās internetā. Šefčovičs kungs jau tika uzklausīts transporta un kosmosa jomā kā uh, komisāra kandidāts. ITRE arī tur līdzdarbojās kā saistītā komiteja šajā uzklausīšanā, iepriekšējā komitejā, un uh, toreiz tika secināts, ka Šefčovičs kungs ir atbilstošs uh, komisāra uh, amatam. Tātad uz pirmo jautājumu pēc uzklausīšanas tika sniegts pozitīva atbilda un lēmums, un tāpēc Gribētu norādīt, ka šodien mums uzmanība jāpievērš tieši jaunajam portfelim vai portfeļa sadaļai eh, Šefčoviča kungam attiecībā uz enerģētikas savienību. Tātad enerģētikas savienība ir svarīgākais jautājums šajā uzklausīšanā. Itra komiteja, protams, ir atbildīga par Eiropas Savienības energopolitiku, īpaši attiecībā uz iekšējo energotirgu, energopiegādes efektivitāti, drošību, energotaupīšanu, jaunu un atjaunīgu enerģijas veidu uh, izstrādi, izgudrošanu, radīšanu, tāpat arī enerģijas netvo, uh, tīklu veidošanu, tāpat arī attiecībā uz uh, energotīklu veidošanu un attīstību Eiropas Savienībā. Tātad visos šajos uh, punktos. Visi šie punkti ir ārkārtīgi svarīgi, tās ir liels prioritātes turpmākam parlamentu sasaukuma termiņam un ITRE komitejas locekļi. Ļoti labprāt uzzināt, kā Šefčoviča kungs paredz risināt dažādos jautājumus un problēmas. Visi jūs cienījamie kolēģi esat saņēmuši dokumentus jau iepriekš, un te es domāju, um, uzdevumu izklāstu uh, Šefčeviča kungam šajā konkrētajā jomā, tāpat arī viņa uh, autobiogrāfiju, uh, CV, tāpat arī Šefčeviča kunga finanšu interešu deklarāciju un tāpat arī atbildes uz mūsu rakstiskiem jautājumiem. Un Jurī komiteja tikās šodien, nu pat burtiski pulksten sešos, tātad pirms stundas, un mēs līdz šim neesam saņēmuši. Nē, priekšstādātājiem saka vēstuli, nu pat ir saņemta, tātad burtiski pēdējās divās, trīs minūtēs šī vēstule tomēr ir saņemta no Juri komitejas. Un mēs to izdalīsim visiem sēdes dalībniekiem vēlākais rīt no rīta. Jo tad notiks koordinātoru sanāksme šīs uzklausīšanas izvērtēšana. Tā tad viss ir gatavs, man šķiet, un varbūt es līdz priekšsēdētājam, Lavijas kungam, varētu dot vārdu. Paldies, Buzeka kungs. Arī es gribētu sirsnīgi sveikt eh, komisāru kandidātu Šefčeviču kungu, energo Uh, savi, uh, apvienības, savienības jautājumos. Šepškuģis kungs jau ir uh, veicis dažādas uzdevumus savā karjeras laikā, strādājot Slovākijā, un tāpat arī 2004. gadā viņš bija Slovākijas pastāvīgais pārstāvs Eiropas Savienībā. Pēc tam Šepčīvičs kungs strādāja kādu laiku par Eiropas Savienības komisāru izglītības, jaunatnes un apmācības jomā un uzņēmās arī viceprezidenta lomu attiecībā uz starp iestāžu attiecībām. Un strādāja arī Brauza otrajā komisijā. 2014. gada vēlēšanās viņš tika ievēlēts kā Eiropas parlamenta loceklis ar ļoti lielu vairākumu atbalstu. Un energopolitikas portfelis ir ārkārtīgi svarīgs komitejā, kuru es vadu, un it īpaši tāpēc, ka attiecīgais komisārs būs atbildīgs par vairāk komisāru darba koordinēšanu. Viņam būs jātarbojas ar klimatisko izmaiņu atbildīgo komisāru un tāpat arī citiem. Ir izstrādāta ambicioza klimata izmaiņu politika zemes ogļu izmešas eh, ekonomikas nodrošināšanai un lai panāktu arī ilgspējīgu un eh, vidē draudzīgu izaugsmi. Energo eh, savienī, savienības komisārs būs atbildīgs par tādas ilgspējīgas un dzīvotspējīgas energopolitikas izstrādu un tāpat arī par klimata politikas tālāk virzību. Viena no galvenām prioritātēm noteikti būs nodrošināt efektīvu vadību un tādu spēcīgu Eiropas Savienības pozīciju dažādās starptautiskās norisēs, pasākumos attiecībās klimatiskajām izmaiņām. Nākamā sanāksme paredzēta Parīzē, kur paredzēts nonākt pie kopīgas vienošanās. Šefskoģis kungs būs atbildīgs arī par vidē draudzīgas energostratēģijas izstrādi, tāpat arī būs jāstrādā pie atjaunīgiem energoavotiem, nodrošinot ilgspējīgu ietvaru energopolitikai un izvirzītiem mērķiem 2020. gadam. Energopolitikas ietvaros ir nepieciešams uh, reorganizēt uh, ogļu tirgu un uh, CO2 izmešu politiku, ir jāstrādā pie ETS, pie emisiju tirzniecības sistēmas. Es domāju, ka kolēģi noteikti izteiksies par šiem jautājumiem uzklaušībā. Un tagad došu vārdu atkal Buzeka kungam. Paldies! Mūsu uzklausīšanas struktūra principā būs tāda pati kā tas bija pirms uh, uh, sešām dienām, pagājušā otrdienā, bet vēlreiz gribu atgādināt visiem, ka uh, komisāra amata kandidāts un vicepriekšsēdētāja kandidāts Šefkovičs kungs. Viņam būs uh, 13 minūtes laika izteikties sākumā, un pēc tam viņam būs 5 minūtes noslēguma vārdiem uzklausīšanas beigās. Pēc pašreizējā komisijas vicepriekšsēdētāja uzrunas. Būs paredzēts laiks 41 jautājumam no Eiropas parlamenta deputātiem. EFDD grupa nepiedalīsies šo jautājumu uzdošanā. Debats notiks atbilstoši tātad šim principam, ka trīs minūtes būs jautājumu un atbildēji, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Un pirmais jautājuma rauns būs sakojošs jautājums uzdos politisko grupu pārstāvi, un pēc tam pārējos jautājumus uh, uzdos atbilstoši reglamenta punktam 162.4. Un es aicinu visus ievērot visu viņiem atvēlēto izteikšanās laiku. Un desmit sekundžu tolerance būs uh, Šefčoviča kungam, ja es drīkstu jūs lūgt pieturēties pie šādas precizitātes, un piecu sekundžu tolerance uh, būs attiecībā uz deputātiem. Tātad, ja jūs pārsniegsiet savu izteikšanās laiku par piecām sekundēm, mēs uh, slēgsim jums mikrofonu. Tulkojums tiks nodrošināts 23 valodās, tāpēc lūdzu nerunājiet arī pārāk ātri, jo mums ir nepieciešams saņemt kvalitatīvu tulkojumu. 22 eh, valodās. Tātad jūs varat visi izteikties savā dzimtajā valodā. Un tagad um, komisāra kandidāta kungs, uh, eh, vicepriekšsēdētāja kandidāta kungs, tagad vārds.